This is yours. Symbol of the power. Proszę Państwa, otwieram. Dāmas un kungi, aicinu visus ieņemt vietas un sāksim mūsu kopējo NV un Agri komitejas sanāksmi. Man ir liels prieks um, pievienoties jums. Um, mūsu komitejas uh, sanāksmes daļa notika, es uh, biju atsevišķi, spēdām tur arī par uh, svarīgiem lauksaimniecības un lauka attīstības aspektiem. Un pirms tam mēs ņēmām vēl delegāciju no Brazīlijas lauksaimniecības ministrijas Vairāk senatori bija ieradušies, arī deputāti no Brazīlijas eh, parlamenta, Brazīlijas ministrs bija pats arī ieradies. Tiešām ļoti interesanti sanāksme bija, tādēļ arī nedaudz aizkavējāmies, par ko es jums visiem no sirds atvainojos. Bet, nu, tātad ķersimies pie mūsu darba. Tātad, um, tehniski komentāri 22 valodas pieejams tulkošanas režīmā, visi dokumenti pieejami elektroniskā formātā, e-meetinga eh, portālā. Un tāpat arī šī sanāksme tiek straumēta internetā. Tad mums jāpieņem iepriekšējās sanāksmes eh, protokols, ja nekādu komentāru vai pretensiju pret 23. februāra sanāksmes protokolu nav, tad uzskat, ka šis protokols ir apstiprināts. Dāmas un kungi, pats nevēlos uzturpēt uh, mikrofonu un, eh, un uh, neizjaušos ar gariem ievadvārdiem, un nu, nu, tādējādi es nerespektētu referentu kompetencijos, nešaubos, ka viņš patēm pārzina daudz labāk par mani, tādēļ pats eh, neizjaušos. Nu, diemžēl mēs zinām, ka ir šāds tāds problēmas ar, ar eh, tātad eh, šitie sanāksim Morī kundzes lidojums ir aizkavējies, un nu, tādēļ viņas vietā ziņojumu stādīs priekšā Somas, Somas kundze. Un, uh, Ja vien nav citu provizorisku komentāru tagad, tad bez kavēšanās došu vārdu Somas kundzei referentei, lai ietaupītu laiku, kā sacīja, nevēlos pats pārliek atjauties ar garām runām, un šeit došu vārdu referentei. Lūdzu! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi, kolēģis. Runājam par iesniegtiem grozījumiem par ziņojumu, kas ir veltīts uh, klonēšanas tēmai. Jāsaka, esmu nedaudz pārsteigta par to, ka neskatoties uz to, ka pastādies nav jau viena vienprātības starp uh, frakcijām, nu, tomēr ir nākušies, uh, nu, nu, mēģināšu to pozitīvi ietvērt tāda 136 grozījumi ir iesniegti. Ļoti radoša pieeja tā sacīt, nu, diezgan daudz, kā liekas, bet iedzinoties šajos grozījumos man jāsaka, ka. ka Nu, arī um, grozījumos diezgan liela vienprātība, diezgan daudz ir faktiski identisku grozījumu, kas uh, figurē arī Mojas uh, kundzes uh, ņēmuma projektā un, un arī, kas man bija padomā. Nu, daudz grozījumu bija vai nu pilnīgi identiski, vai vismaz ļoti līdzīgi tam, ko arī paši esam ierosinājuši, nu, piemēram, norma attiecībā uz uh, to, ka ir jāizliet. Uh, tātad importēšanu, tātad eh, klonētu produktu un arī klonētu eh, dzīvnieku pēsteču produktu izcelsmes eh, produktu, ka būtu jāatlaiž šādu produktu imports. Tas, piemēram, tāpat arī importu certifikātu pieprasīšana produkcijas izsakojamībai, tas arī līdzīgs mūsu pašu ierosinājumam. Tālāk, sporta un kultūras pasākumi. ka tie varētu ietilpt uh, izņēmumu jomā, nu, tas gan īsti neatbilst mūsu pašu priekšstatam un ierosinājumam. Mēs vēlētos izņēmumus, kur ziņotniskām aktivitātēm, balstoties arī uz, uz tātad, uh, um, preambulu, tur šāds ierosinājums uh, figurēja un uh, ar Resmu Kostingeru kungu esam izstrādājuši citu grozījumu priekšlikumu attiecībā uz sporta tematiku sportā izmantojumu pārtiku. Šeit, eh, nu, pietiekami varbūt nav šis temats atrunāts pagaidām, jo visrakstā runāts par zvēriem un tātad klonētiem zvēriem, kas izmantot, tiek tik izmantot lauksainiskiem nolūkiem un eh, tātad reprodukcijiem. Un jāsaka, ka sporta un kultūras nolūkiem, ja tiek audzēt šādi dzīvnieki, nu, Nu, ne, nevajadzētu nekādas eh, izņēmumus no vispārīgā klona aizlieguma, tātad, ko mēs vēlētos panākt. Nu, tad ir interesanti priekšlikumi no zaļo frakcijas, tātad izstrādāt jaunas definīcijas par, kas tad ir kloni, embrionu kloni tā skaitām. Ir arī tādi grūzījumi priekšlikumi, kas pieturās pie citu viedokļu, nekā mūsu uzņēmuma projektā, kur, te, kur tātad mēs ierobežot vispārīgo aizliegumu tā tikai uz dzīvnieku un embriju kloniem, bet es taču izņemtu no darbības jomas tā sacīt. Un, un tā ir tālajoši grozījumi, manai galmai pārāk uh, tālu, un pat tos nevarēs uh, tātad ieviest, tātad uh, uh gaļas produktu importa aizliegums no visām valstīm, kur atļaut klonēšanu, nu nezinu, tas ir drusciņ pa tālu tā kā būtu. Nu, tāds arī nebija mūsu. Uh, mūsu ziņojuma projekta sākotnējais nolūks kaut kā. Nu, un eh, runājot par grozījumiem, esmu tos izpētējusi un eh, ar kolēģi Džoliju Moju, protams, vēlreiz pārnāsim to. Mēs, eh, mums ir ļoti laba cieša sadarbība un es ceru, ka mēs vienosimies par vēlamiem grozījumiem kā, pie kādas līnijas pieturēsimies, un, dārgie kolēģi un kolēģis, esmu jums pateicīga, ka šie, ja jūs dažus eh, grozījumus paskaidrosiet arī tuvāk, tas būtu arī jūs paši interesēs, tātad eh, abām eh, referentēm, tad, nu, ja jums izdosies mums pārliecināt, ka jūs grozījumi ir nepieciešami, nu, nu, tad arī pozitīvs tiem raudzēsimies. Nu, tā kā paldies par šo mm, profesorsku viedokļu apmaiņu, gaidīšu, ko jūs teiksiet. Dziękuję pani poseł. Proszę państwa, Lielas paldies, Zamers kundze. Un tagad eh, sāksim, eh, kā parasti mēs sākam izteiksies ēnu referenti. Ja vien kāds cits nevēlas nekavējoties eh, izteikties manā priekšā saraksts. Mm, pirmajā, pirmā ir Ajūsā kundze. Divas minūtes. Es paldies, priekšstāja kungs. Esmu uh, droša, ka es iekļūšos divās minūtēs, vēlos pateikties uh, uh, referentē Mojas kundzei un Zamers kundzei par šo ziņojumu. Šī ir problēma, kas ir ļoti sarežģīta. Esmu iedzinājušies grozījumos, un es nedomāju, ka mums Um, ka mēs nevarētu uh, teikt, uh, ka uh, šie ziņojumi nav zinātniski, tie ir zinātniski, tāpēc, ka tos ir izstrādājuši zinātnieki, balstoties uz zinātnisku informāciju un zinātniskiem pierādījumiem no visas pasaules. Līdz ar to šis nav kāds dienesta ziņojums, tas ir eksperts ziņojums. Un tad ir vēl viena lieta saistībā ar grozījumiem. Ir minēts, ka tie iet pret biodaudzveidības principu. Līdzīgi eh, kā eh, masīgā apaugļošana, tātad eh, klonēšana reproduktīviem mērķiem un tātad dzīvnieku audzēšana. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā iet pret biodaudzveidību. Šajā konkrētajā gadījumā mēs eh, runājam eh, par dzīvnieku, kurš ir bijis klonēts eh, un ir tāds pats kā klonēts dzīvnieks, un tāpēc es domāju, ka mums būtu jārunā par dzīvnieku labturību, tomēr mēs nevaram teikt tādas lietas, kas nav patiesas. Es domāju, ka tas nozīmē, ka mēs neesam stingri savā ziņojumā, un tas ir arī tas, ko es vēlējos uzsvērt Mēs varam eh, teikt, eh, ka eh, tas iet pret dzīvnieku labturību, mēs nevēlamies, lai Eiropā būtu klonēti dzīvnieki. Ar to nav nekāda problēma, tomēr mēs nevaram šeit piesaut argumentus, kuri ir nepatiesi un kuri nav zinātniski. Un tas ir tas, kas man bija sākās. Paldies! Liels paldies! Sauli kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos runāt par piemērošanas jomu, kāda būs šai likumdošanai. Ļoti daudz grozījumu, tā skaitā arī pārējo ēnu referentu grozījumu. Mm, tajos ir runāts tieši par eh, pēcišiem, kādi ir um, ehm, klonētiem dzīvniekiem, un tāpat arī pārtiks produktiem, kas tiek iegūti no klonētu dzīvnieku pēcišiem. Un tas ir tikai loģiski runa ir par procesu, uh, jo uh, šie dzīv, šiem dzīvniekiem ir gēni, kas ir tikuši klonēti. Ja mēs iebilstam pret klonēšanu, tad mums vajadzētu iebilst arī pret tādu produktu iegādi, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem. Eh, es savās grozījumās esmu vēlējusies skaidrot to, ka importa eh, pavadošajos dokumentos ir jāpierāda tas, ka eh, runa ir par produktiem, kas nenāk no klonātiem dzīvniekiem vai dzīv, šādu dzīvnieku pēctečiem. Tāpēc, lai um, nebūtu jāparāds papildus izsakomības pasākumu, kas radīs papildus slogu. Tālāk, kas attiecas uz uh, pilnīgu uh, pastāvīgu aizliegumu, uh, jā, um, pagaidu aizliekšana varbūt būtu signāls, kas nebūtu pietiekams spēcīgs, un ir grozījumi, kuros ir prasība arī ņemt vērā sabiedrības viedokli, bet es domāju, ka komisijai būtu uh, jāpadziļina šis uh, informatīvais darbs proti informējot par klonātiem dzīvniekiem, klonāt dzīvnieku pēctečiem un arī um, attiecīgi sabiedriskās domas aptauja dati liecina par to, ka lietotāji nevēlas um, pārtikas produktus no klonātiem dzīvniekiem, un es domāju, ka tas būtu jāatspoguļo arī šajā uh, ziņojumā. Paldies, bet arī sarunās ar padomu. Paldies. Kurie, paļi, posel, Aguilera, Paldies, Aguilera konzervārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Protams, es eh, varu apsveikt abas referentes un Zamers eh, kundzi. Tomēr es vēlētos eh, uzsvērt sekojošo. Grozījumi, kas um, ir um, saistīti ar tādām pagaidu pozīcijām, Ir eh, vairāki grozījumi, kas ir kaut kas eh, starp eh, tātad, komisijas priešlikumu un referenta priešlikumu. Tas ir tās, ko es vēlējos izcelt. Man bija vienošanās par laika grafiku. Mums jau pilnīgi noteikti varētu būt šāds galais aizliegums. Vienmēr ir iespējams eh, mainīt eh, likumdošanu attiecībā uz eh, pastāvīgu vai pagaidu aizliegumu, tomēr man ir tāda pozīcija, kas ir abiem, starp abiem šiem stāvokļiem. Un man tā te ir ļoti būtisks jautājums, kādu es vēlētos uzsvērt. Manuprāt, zinātniskais ziņojums, un tā es arī piekrītu jūsam, kundzei, manuprāt, tas ir ļoti būtisks, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs šeit runājam par ētiku Un man ir arī zināmas bāžas. Protams, ka te ir uh, aktuāli dažādi ētiski jautājums, tomēr eh, katram cilvēkam ir sava izpratne par ētiku. Un, ja jūs uh, iekļaujat kāda veida ētiskos aspektus ziņojumā, tas viss ir apšaubām. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu pieturēties pie zinātniskiem pierādījumiem. Es uh, saprotu, kādas ir grūtības, un es to visu esmu ņēmusi vērā ar grozījumu palīdzību, manuprāt, ir ārkārtīgi grūti noteikt eh, tātad šos eh, kvantas zīmniekus un eh, vajadzētu garantēt to, ka neatkarīgi no likumdošanas tā ir īstenojama. Nikolsov kungs, lūdzu. Nikolsov kungs, lūdzu. Nē, Kučajovskī nu, kungs. Arī nē. Lāda kundze. Mlādas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Ko izmantošana nav vēlama, un tas, ka mēs patiesajā punktā vēlreiz runājam par to, ka jānoraida tātad dzīvnieku klonēšana, par to mēs esam viensprāts. Viensprāts esam arī par to, ka uh, regulas vietā ir divtiskā nepieciešama regula. Jo regula ir labākais tiesiskais uh, pamats, uz kā 28 valsts var par to vienoties. Un tas lūk arī panākts. Un eh, svarīgākais, kas mūsuprāt eh, vēl jāpanāk, ir tas, lai eh, mēs jau tagad sāktu domāt par to, mm, kā izvaries no, no pārlieku liela regulējuma. Tātad, lai, lai attiecīgi šī regula arī mm, panāktu vēlamo rezultātu. Uh, nu, komisija teica, skatās un pēc arī mārķēšanas sistēma var iespējams panākt to, ka uh, arī attiecīgi izmaksas tiek adekvāti izvērtētas, un mēs uzskatām, ka, ja tas tehniski ir iespējams, tad tas neizraisīs papildus, nevajadzētu izraisīt papildus izmaksas ražotājiem un tā tālāk. Un tāpēc tādēļ ir svarīgi, lai mūsu grozījumi šajā ziņā arī tiktu ņemt vērā un iestrādāt. Paldies! Paldies! Turpināsim! ar ēnu referentiem. Katram divas minūtes, un pēc uh, tam katram būs iespēja izsēties tieši vienu minūti. Labie kungs, lūdzu. Paldies. Turpināsim. Federlē kungs, lūdzu. Lielas paldies. Es eh, domāju, ka šis dokuments ir ļoti svarīgs, eh, tāpēc, ka tas eh, izlēma to, kā mēs attiecamies pret inovāciju un tehnoloģijām sasībā ar ražošanu. Es domāju, ka te, protams, ir daudz kas izfantazēts, tomēr Eh, mūsdienās klonēšanas eh, izmantošana rada lielu kaitējumu dzīvniekiem, un tas ir ņemts vērā. Es domāju, ka komisijas eh, priekšlikums ir veiksmīgs tādā ziņā, ka tur ir teikts, ka ir nepieciešams aizliegums un ir nepieciešams pārskati, tāpēc, ka tehnikas var mainīties, un tas var nonākt pie jauniem risinājumiem. Tāpēc, manuprāt, ideja par to, ka ir pag, pastāvīgs aizliegums, tad kas ir pastāvīgs? Es Tādā ziņā varu piekrist mm, tātad mūsu sociāldemokrāta kolēģē, ka vienmēr ir iespējams mainīt likumdošanu, tomēr aizliegums ir aizliegums, un es domāju, ka mēs vēlamies tātad šādu pārskatu, lai mēs būtu droši par to, ka mēs neatgrūžam tehnoloģijas nākotnē tādas, kas varētu pēc kādiem gadiem veiksmīgi darboties. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu arī pieeja Uh, augstas kvalitātes ģenētiskam materiālam, lai mēs Eiropā būtu konkurētspējīgi, mēs nevaram uh, izveidot tādu kā uh, mūzēju no Eiropas lauksniecības sektora. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Mēs zinām, ka citi kontinenti ir ļoti innovatīvi šajā brīdī. Eh, līdz ar to es eh, domāju, eh, ka ir jāpatur šāda iespēja nākotnē. Zinātniski pierādījumi norāda, ka nav nekādu tātad, veselības risku saistībā ar pārtiku un dzīvnieku klonēšanu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai diskusijas par to, vai mums vajadzētu mārķēt tātad, pārtiku, kas nāk no klonēta dzīvnieku pēcečiem, tas noved pie lēm problēmām. Tāpēc, ka mēs sakām, ka mm, iespējams to ir bīstami ēst šādu pārtiku, kas ir klonēta, es nedomāju, mums vajadzētu šādu tehniku šodien izmantot. Mums vajadzētu pēties pie tā, ko mēs zinām, eh, tad pie faktiem, nevis pie kaut kā izdomāta. Izskatkojamība ar to viss ir kārtībā, tomēr tā ir jābūt uh, realizējumai. Tātad saistībā ar klonētu dzīvnieku pēcšiem mēs uh, eh, atgriezīšos pie šīm debatēm. Ir skaidrs, ka komitējai būs ļoti dažādi viedokļi par to. Es paldies, un tagad uh, atzakāms konsults. Dank u wel, eh, voorzitter. Uh, allereerst wil ik. Uh... Paldies no sākuma. Es vēlos pateikties referentēm par šo ļoti labo ziņojumu. Viņas ir ļoti cītīgi pie tā strādājušas, un, manuprāt, rezultāts ir ļoti labs. Tomēr es vēlētos paust zināmas bāžas priekšsēdētājs. Kā mēs visi to zinām, tad klonēšana nav mūsu pilsoņu interesēs. Patērētāji ļoti protestējuši pret eh, šo praksi, tas nav arī dzīvnieku interesēs. Tā nav tikai problēma, kas ir saistīta ar eh, dzīvniekiem, kur ir klonēti. Tā ir problēma arī mm, saistībā ar citiem aspektiem, un mēs esam uh, Eh, dzirdējuši, eh, ka šī eh, tehnika nav uzlabota, nav nekādi tādi zinātniski izrāvumi un tas viss nav kļuvis efektīvāks vai draudzīgāks un jautājums par to, kā mēs to nākotnē varam uzlabot. Līdz ar to tikai vienā lieta, par ko vēlējos runāt, es vēlētos pilnīgu aizliegumu ne tikai dzīvniekiem, kuri tiek klonēti, bet arī attiecībā uz eh, citiem aspektiem, ne tikai kas ir saistīti ar lauksainiecību. Mēs eh, runājām par eh, šiem dzīvniekiem, kas tiek izmantoti sporta un kultūras pasākumos, tomēr es domāju, ka te vajadzētu iekļaut arī klonēšanu zinātniskiem mērķiem. Un citas iespējams klonēšanas formas. Es nedomāju, ka izsakojamībai vajadzētu būt tik būtiskam jautājumam, tāpēc, ka pilsoņi ir ļoti lielā mērā pret klonēšanu, tāpēc mums vajadzētu nodrošināt to, lai pēctečiem būtu labi apstākļi. Protams, ka tas viss ir arī eh, jautājums eh, par uzņēmē darbību, par naudu, tomēr mēs vismaz varam censties, lai eh, būtu skaidra marķēšana visiem produktiem. Ne e, tikai dzīvnieku, e, bet arī viņu pēctešu produktiem. Paldies! E, tagad Oslinga kungs. Paldies! Nu, diezgan daudz esam tikuši vēl gabalā tā sacīt ar šo dosējumu diezgan liela vienprātība, bet kā parasti vēlams ir niansēs, detaļās, un piekrītu kolēģiem, mēs nedrīkstam uh, Tātad aizslēpties aiz tā, ka, nu, lūk, ja kaut kas pašāk praktiski būs iespējams, tad atkal to pārskatīsim. Mums jāaizsargā patērējs tagad. Ja nepieciešams pilnīgs aizliegums un nevis kaut kāda spēlēšanās, tur, ka var būt kaut kāda un tā. Un par Eiropas lauksaimniecību. Mm, protams, mm, nevajadzētu nonākt zaudētājos mūsu lauksaimniekiem, tāpēc, ka mēs esam pret šo tehnoloģiju. Mums ir jābūt gan jau varbūt citās jomās, ko attīstīt citas jomas. Šajās diskusijās vēl es saku, ka tātad es sacīju, ka mm, dzīvnieku labturības eh, tiesību normas ir svarīgas. Tās jāņem vērā un, eh, un es domāju, par to nekāda liela diskusija arī nav. Un pēdējos eh, gados ja nav bijis nekāds tāds progress vispār tehnoloģijām, klāt šās tehnoloģijas neko daudz, kas zina, nav attīstījušās un, un tās ir tādas pašas vairāk un mazākā sākumā. Un, un, attiecīgi, arī šīs ražošanas iespējas. Un diskusijās jādomā arī par, par tātad pēsteču jautājumu. Un es domāju, ka arī importētā produkcija iespējams nodrošināt izsakojamību, un, lai mēs redzētu, kas ienāk Eiropas tirgu. Šī izsakojamība ir jānodrošina. Nu, um, es domāju, ka šeit Eiropā mēs esam izveidojuši labu sistēmu, kur mēs varam diezgan droši sacīt, ka mēs zinām, no kurienes nāk tātad uh, uh, dzīvnieku un tā tālāk. Es domāju, tā panāks vienu no importiem. Arī runājot par pēstečiem, tātad uh, es domāju, ka tas nav pārlieku ambiciozs, to vajadzētu uzsvērt arī sabiedriskās izniecības sarunās. Nu, ko vajadzētu attiecīgi grozījumu un norādīt arī vajadzētu uz to, ka definīcija, klona definīcija, kā to piedāvā komisija, nav pietiekama. Tur nav aprakstīti tehniski aspekti, vajadzētu papildināt uh, definīciju, ja esam iesnieguši attiecīgu grozījumu, un aicinu to ņemt vērā. Paldies! Thank you very much, and now Mr. Affronte. Paldies, un tagad Masons kungs. Grazie, Presidente. Beh, noi non abbiamo fatto emendamenti, quindi... Mēs esam iesnieguši grozījumus, tāpēc būsim pavisam ātri. Savos izteikumos eh, mēs redzējām, eh, ka komisijas eh, priekšlikumam bija ļoti laba ietekme, tomēr bija arī dažas tādas plaisas, kuras gan ļoti labi aizpildīja abu referentu darbs. Un kas attiecās uz īpašiem aspektiem, par to jau vairāk kārt kolēģi izteicās, bet pavisam ātri teikšu, ka tur ir vajadzētu iekļaut arī tātad pēctečus un tātad klonēt dzīvnieku pēcteču produktus. Tad, uh, kas attiecās uz eh, šo tā mm, dzīvnieku, mm, tātad par eh, to, kas bija priekš, pirmajā priekšlikumā, to te vajadzētu atkārtot, un eh, arī vajadzētu būt mm, grozījumiem direktīvā, lai tā būtu saistošāka, un piekrīt arī tam, ka vajadzētu svītrot tādu provizoriskumu no šiem priekšlikumiem, tiem vajadzētu kļūt par galējiem, tāpēc ka mums ir jāskatās, kāds viss realizēsies Un, nu, tomēr kopumā varu teikt, ka eh, vairumā varu piekrist eh, komisijas eh, uzskatiem. Nu, tātad arī tam, ka tātad, pilsoņi ir ļoti skaidri parādījuši savu nostāju. Mēs ļoti atbalstām šo ziņojumu. Paldies! Otrā kārta. Katrā runātājā pusotra minūte. Vārds Dortmā kungam. Grazie, Presidente. Ja, wir sind ja eigentlich da, wo wir vor Jā, paldies. Nu, mēs um, tad, tad, esam piedalījušies pie dialogu sarunās savā laikā par šo jautājumu, un ir skaidrs, ka Eiropā um, mēs nevēlamies pienu no, vai gaļu no klājieniem dzīvniekiem, un, un mēs nevēlētos, lai uh, jebkur pasaulē vispār gaļa tiktu producēta, ražota no klājieniem dzīvniekiem. Par to nav jautājums. Jautājums ir, kas notiek ar, ar sēklu un pēkšķi. Nu, šeit jādomā, ko mēs darām, vai tas, ko Zamieras kundze ziņotājs sacīja, tātad mēs nevēlētos la, pilnībā bloķēt importu no šādām valstīm, kā, kur pat labam tiek piekopta klonēšana, piemēram, jā, nu, ir gaļas imports no kādas, teiksim, Amerikas valsts, piemēram, un kā tad mēs Nu, zināsim, vai tur šī produkta eh, vec vecāki ir bijuši planētas planētas, tas pilnīgi iespējams. Un jābūt tomēr realistiskiem drusciņu. Tā kā šeit pastāv trīs iespējas. Vai nu mēs izolējam um, tātad um, noteikts ražotājs, autētājs no, no rietumiem, nu tad tas nebūtu labākais variants, tomēr otrs variants būtu tāds, ka mēs pārliecinām visu pasauli pārņemt mūsu normas, nu varam to mēģināt, bet nu nezinu, vai izdosies. Un trešā iespēja mēs. Uh, Runājot par eh, pēstečiem, mēs rodam tomēr kādu regulējumu, ko, ko varētu nu, realizēt un nu, ko mēs varētu arī īstenot, un, kas atbilst eh, realitātei, reālām izsošanas iespējām, par ko mēs jau 3-4 gadus runājam. Paldies! Thank you very much. And... Lielas paldies, un tagad Daņokungs. Man tik tiešām šķiet, ka mēs paredzam milzīgi klonāts produkcijas pieplūdumu uh, Eiropas tirgu, bet es domāju, ka tas ir maz ticams. Ja mēs paraugamies uh, uz to, kāpēc lauksaimnieki vēlas klonēt dzīvniekus, tad drīzāk tāpēc, ka šis dzīvnieks ir augstas kvalitātes. Un tāpēc viņš vēlas, lai vispārējie dzīvnieki būtu tādi paši. Bet tas tā nedarbosies, jo kaut kur pasaulē uh, kāds radīs kaut ko vēl labāku, un līdz ar to eh, šī lauksaimnieka klons būs, eh, nebūs vairs tik labs. Un es domāju, ka tas radīs problēmas, un es domāju, ka ir milzīgs problēmas. Eh, klonēšana radies gan liela dzīvnieku bojāja arī, un mums ir jādomā par ekonomiskām priekšrocībām. Bet ja mēs paraugamies uz pēctečiem klonētiem dzīvniekiem, tad ir jāsaprot, kāpēc šis pēctecis ir klons, ja tas tika uzskatīts par labāko, kāpēc to atšķaidīt ar citiem gēniem. Nu, es nevaru iedomāties, kāpēc lauksaimnieks vēlētos ko tādu darīt, tāpēc man šķiet, ka mēs patiesībā esam noraizējušies par ko tādu, kas nemaz nenotiks. Bet es vēlētos teikt sakojošo, mēs tagad zinām, ka cilvēki pārvietojas visā pasaulē pavisam ātri. Un viņi arī pārvieto uh, dzīvnieku uh, slimības. Un iespējams, ka uh, ir reģioni, kur uh, dzīvnieki ir pilnīgi, um, teiksim, imūni, bet citviet tas ir pavisam citādi. Tātad padomājiet, piemēram, par um, bišu slimībām. Nu, iedomāsimies, ka ir milzīgs problēmas Āzijā un tas, uh, kā meža ugunskāks izplatās līdz pat Eiropai, bet klonēšanas izmantošana mums varētu palīdzēt atrisināt problēmu, tāpēc mums ir jādomā arī par priekšrocībām, kādas tas varētu dot visiem. Paldies! Paldies, tagad Ferāna kungs. Paldies, uh, cienījamie kolēģi! Jau iepriekš es vēlētos teikt, ka mums ir jāstrādā pie šī jautājuma ārkārtīgi pārsteidzošā veidā un ārkārtīgi īsos termiņos pie tāda jautājuma kā klonēšana. Ja mēs būtu rikošies tikpat dedzīgi attiecībā uz uh, pienražotājiem, pienlauksemniekiem, uh, tad mēs noteikti būtu bijuši vēl uh, aktīvāki. Šobrīd Lielākajai daļai eiropiešu ir iebildumi. Es pateiktu, ka gandrīz visi eiropieši iebilst pret uh, klonēšanu un produkciju, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem. ASV ir gluži pretēji. Un mans jautājums, vai tas, ka uh, sarun, mēs vadām sarunas ar ASV, liek mums atteikties no zināmām normām, un tādējādi uz, mēs sev šobrīd uzspiežam klonēšanu. Kas attiec uz komisiju, tad var teikt, ka tā šobrīd rīkojas ļoti divkosīgi. No vienas puses tā vēl saglabāt uh, um, aizliegumu uh, klonēt dzīvniekus Eiropas Savienības teritorijā, vienlaiks neiebilstot pret to, ka klonēt dzīvnieku pēcteši uh, tiek ielaist tirgū. Jeb, citiem vārdiem sakot, dzīvnieki no uh, trešām valstīm, jo šāda praksa ir aizliegta Eiropas Savienībā. Cienījamie kolēģi, Mums ir apnicis, apnicis tas, ka Eiropas komisija um, neaizsargā Eiropas Savienības intereses un pavēr durvis ASV interesēm. Mums ir apnicis, ka mēs tiekam uzskatīti par muļķiem, un mūs pārsteidz tas, ka par spīti tam, ko esam teikuši, par spīti Eiropiešu noraidījumam, uh, klonēta gaļa šobrīd tiek ievesta Eiropā, mēs nereaģējam tā, kā mums tas būtu jādara. Mēs nedomājam par nākotni, kāda būs mūsu kontinentam. Paldies! Liels paldies! Un tagad Krastets kundz. Kā mans kolēģis Dorfman kungs, es varu teikt, ka esmu pārsteigta par šīm debatēm, jo mēs diskutējām pietiekam daudz par šo jautājumu pirms pāris gadiem. Mums bija um, ļoti detalizētas debats, mēs izteicām arī savu viedokli par to, ka nevēlamies klonēšanu, un šodien jau atkal, lūk, esam šajās debatēs. Debatēs, kas man īpaši nepatīk, jo kādas ir ekonomiskās intereses? Ja mēs pajautāsim lauksaimniekiem, viņi teiks, ka tāda nav. Eiropas uh, um, lopkopiem nav nepieciešama klonēšana. Un mēs zinām arī, ka pilsoņi nevēlas klonēšanu. Runāt par uh, dzīvnieku klonēšanu ir tā, ka, uh, kā mēs uh, vicinātu sarkano lupatu tieši tāpat kā par ģenētiski modificētiem organismiem. Tāpēc tik tiešām rodas jautājums, kāpēc mēs esam spiesti diskutēt par šiem jautājumiem. Atbildi tāpēc, ka mums ir uh, tirzniecības intereses, un es nezinu, kā mēs varēsim skaidrot Eiropas pilsoņiem, to, ka, lai panāktu tirsniecības līdzsvaru, mēs būsim spiesti uh, pieņemt ko tādu, kas nav vēlams Eiropas teritorijā. Nu, jāsaka, es tik tiešām uh, esmu ļoti nētā situācijā un es aicinātu kolēģi būt ļoti restriktīvai, ļoti striktai uh, šajā jautājumā. Nevajadzētu apdraudēt to, par ko esam vienojušies, kā mūsu nostāja. Ir ārkārtīgi sarežģīti runāt par uh, otro paudzi mm, klonēt dzīvnieku pēctečiem bez izsakojamības. Kā? Kā mēs varam pierādīt? Nu, tas arī būtu viss priekšsēdētāja kungs no manas puses. Tātad ir visi šie neatbildētie jautājumi, kāda ir mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka ir viņos jāieklausās, tas jāņem vērā, un mēs nevaram darīt to, kas mums ienāk prātā. Paldies. Paldies, Jārkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri man eh, pirmkārt. Eh, ja mēs eh, vaicāsim lauksaimniekiem, no nu, ko viņi domā par klajiem, tur nekāda jautājuma nav, bet, nu, protams, jā, nu, droši vien ir nepieciešams, lai tās tā arī paliktu. Pirmkārt, lai satiektos uz visiem dzīvniekiem, tātad ne tikai uz lauksaimniecību izmantojumiem, bet vispār arī sportā izmantojumiem dzīvniekiem un arī mājdzīvniekiem, piemēram, lovēm dzīvniekiem. Tā izsekojamība attiecībā uz pēstečiem, tas ir svarīgs jautājums. Dārsvāra kungam pievienojos, kas runāja pirms manīm. Nu, patiesā nu, atbildi, kas mums visus apmierinātu, mm, nu, tad, tad jo, jo, jo tālāk mēs varam izsakot, jo labāk tomēr. Eh, nu, zināms, bažas, vai mēs varam to Mm, tiešām nodrošināt, ka, ka līdz kurai tad paudzē, piemēram, ja mēs varam izsekot, jā, nu, varbūt tiešos pēctečus var būt un tālāk, nu, nu, tas, protams, būtu vēlams, bet nu, es nedomāju, ka to var panākt. Tā ir mana godīga atbilde, bet, nu, skatīsimies, kā būs. Thank you very much. Mēs <clears throat> paldies, un tagad Loizo kungs. Oui, merci beaucoup. Nous devons nous opposer au clonage. Jā, paldies, priekšsētā. Mēs ieviltam uh, eh, lielopu klonēšanu uh, vairāk iemeslu dēļ. Uh, vispirms tāpēc, ka mēs nevaram pieprasīt uh, izsekojumību, un mēs nevaram piekrist no otras puses tam, ka klonētu dzīvnieku gaļa uh, tiek um, komercializēta, lai gan nav iespējams izsekot. Tātad mēs nevaram izsekot klonēt dzīvnieku pēctečiem. Otrakārt, tam nav, nek klonēšanai nav nekāda priekšrocība, kā jau saka paši dzīvnieku audzētāji. Vienīgais, lai sagatavotu Eiropas tirgu importam, gaļas importam no ASV TTIP ietvaros, un, un treškārt arī tāpēc, ka tas ir saistīts ar uh, lauksaimniecības uniformizāciju un tādējādi tiek samazināta uh, ģenētiskā daudzveidība, tas rada uh, milzīgu risku, piemēram, pandēmija gadījumā. Un visbeidzot, tas nozīmē tradicionāls uh, lopkopības beigas. Un šobrīd neviens nevar pateikt, uh, cik daudz dzīvnieku nāks no uh, šādiem klonētiem uh, dzīvniekiem, tāpēc šī likumdošana ir nepieņemama. Paldies, tagad Dilai Kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos teikt, ka jaunai Eiropas parlamenta deputātei, kā es, eh, šis te, eh, šīs debats līdzinās tām, kas notiek par ģenētiski modificētiem organismiem. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti pragmatiskiem. Uh, un ar labo uh, gribu un labo saprātu mums ir jārot uh, labāks risinājums nekā ģenētiski modificēto organismu uh, gadījumā, jo tas viss noved nevis pie Eiropas veidošanas, bet Eiropas uh, izjaukšanas. Paldies, tagad Dornā Nakonce. Paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti žēl, ka šāds tik ārkārtīgi nozīmīgs debats ir iespēja uh, veicināt globalizāciju Atsaucoties uz grūtībām, um, kādas varētu būt pārvaldīt um, um, šo te klonēšanu, mums šķiet, ka mums ir jāizveido pasaules mēroga noteikumi. Es domāju, ka nē, mēs drīzāk nespējam kontrolēt to, kas nonāk Eiropas Savienībā. Tas, ka dalībās vienojas par kopīgiem principiem tirsniecībā Eiropas Savienībā, tam es piekrītu un to es atbalstu, bet man šķiet nevietā aizstāvēt pasaules mēroga um, likumdošanu izvēlēsimies paši savu modeli un centīsimies sadarboties efektīvi, ja ne, tad ļausim dalībvalstīm, kas ir demokrātiskākas vienības nekā komisija, pieņemt lēmums saskaņā ar pilsoņu vēlmēm. Es vēlētos zināt, vai komisija grasās nodrošināt labāku aizsardzību pie Eiropas Savienības ārējām robežām un pastiprināt diskusijas dalībvalstu starpā. Turklāt mūsu debats notiek vienlaikus uh, um, ar um, diskusijām par TTIP. Tāpēc mans jautājums, vai komisija grasās izveidot striktas formāls uh, bezierunu um, um, normas attiecībā uz lauksaimniecību un dzīvnieku audzēšanu. Es vēlētos arī pieprasīt, lai komisija uh, dod garantijas um, patentu jomā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka klonēšana novedīs pie tā, ka tiek piedāvāti dažādi ģenētiskie modeļi un līdz ar to um, likumdošana uzspiedīs uh, vienu modeli, no kur nebūs iespējams atkāpties, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi izšķirīgs jautājums, un mums nevajadzētu atvērt jaunu Pandoras lādi. Paldies! Thank you very much, and now Madame uh, Sharia Pirik. Paldies, un tagad Sharia Pirik kundze. Dank u wel. Voorzitter, het gaat eigenlijk over... Uh... Paldies priekšsēdētājiem. Ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt, ko mēs varam panākt un ko mēs uh, tik tiešām spējam panākt. Ir jāsaprot, ko mēs gal galā varam darīt. Tas ir ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums, un mēs dzirdējām arī kolēģi teikt to par um, to, kā izsakot, piemēram, eh, dzīvniekus eh, trešajā, ceturtajā paudzē, mēs jau šobrīd eh, lietojam pārtikā pienu no klonētiem dzīvniekiem. Mēs sakam, ka tas tā nav, bet es domāju, ka ir jāsaprot, cik daudz <clears throat> pārtiks mēs varam iegādāties šeit, Briselē, piemēram, tādas pārtiks, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem, to pēctečiem. Uh, es esmu pret, bet es domāju, ka mums ir jāsaprot, kas um, notiek reālajā dzīvē un cik tālu mēs varam iet. Es esmu iesniegus grozījumu, kas ir saistīts ar izsekojamību. Un es vēlētos uzdot jautājumu uh, referentē, bet arī komisijas ekspertiem. Es domāju, ka šis ir jautājums, pie kura mēs vēl uh, diskutēsim ļoti daudz. Paldies! Paldies, un tagad būtu svarīgi klausīties arī komisijas viedokli. Un nu, nevien tādēļ, ka vairākiem kolēģiem bija šādi tādi jautājumi, bet arī tādēļ, ka vēlamies eh, zināt, nu, ko tad par to visu domā komisija par mūsu kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Un tāpēc došu vārdu šādā Albriskī kundzei. Komisijas vārdā, lūdzu. Jums vārds. Thank you very much, Mr. Lai paldies, priekšstādātāji. Paldies arī Zalmērs kundzei par uh, no šī ziņojuma stādīšana priekšā arī Mojas koncēni, kas gan nav klāt šodien, bet um, vēlos pirmkārt uh, jums uh, atgādināt priekšlikumus, um, kas tika iesniegti parlamentāriem padomē jau pirms zināma laika, proti 13. gada decembrī. Un no uh, daudziem grozījumiem šeit mēs visi redzam, ka esam viensprāts par to, ka Eiropas Savienības teritorijā dzīvnieku klonēšana ir jāaizliedz. Jo tā noteikti nenāk par labu dzīvniekiem, tātad eh, pārtiks nekaitīguma aģentūra ir atzinusi, ka tā, tā kaitē dzīvniekiem, un jāatzīmē, ka priekšlikumu uz priekšā sastāda reāli pievienoto vērtību, ja mēs uh, eh, saistām ar patreizējo situāciju, jo pirmkārtām uh, tiek uh, radīta juridiska drošība un skaidrība, klonēšana tiks aizliegta, skaidri un gaiši, un to apzināsies arī tātad visi Eiropas uzņēmēji. Arī pārtiks produkti, kas iegūti no klonētiem cienniekiem, arī tiks aizliegti. Un arī šis aizliegums priekšlikumā nav laiksņā ierobežojums. Jā, tas tiks pārskatīts balsoties komisijas ziņojumu pēc kāda laika. Un, protams, balstoties arī uz visiem pieejamiem zinātniskiem datiem. Un arī citiem datiem, kas varētu būt komisijas rīcībā līdz tam laikam. Tā kā nav runas par laika ziņā ierobežotu liegumu, ir runa par līgumu, kas uh, tiks pārskatīts pēc kādu laiku. Ir taču jāņem vērā tomēr tas, ka zinātne attīstās, un var tikpat labi varbūt šajā jomā attīstības nebūs, nu jāskatās, kas notiks tiešām. Nu, šeit ir virknē elementu, kas mums visiem būtu jāatzīst. Jāatzīst skaidri un realistiski. Te nav runas par dzīvnieku labturības eh, jautājumu, kas saistītos ar uh, Tātad eh, klonu pēsteču mm, jautājumi jau šie. Pēsteči nāk klajā atbilstoši secinājumu tehnikām, secinājumu paņēmieniem, teiksim, tā kā tas ir jāatzīst. Un dzīvnieki, kas ietilpst eh, komisijas eh, sāktā priekšlikuma jomā, ir dzīvnieki, kas visdrīzāk varētu būt tikuši klonēti. Un šajā ziņā pastāv tieši dzīvnieku labturības problēmas jautājumi, un tas ir jāatzīst. Mēs neesam. Uh, saskaršies ar kādu cilvēku labturības problēmu, kas saistītos, piemēram, ar, ar mārputniem vai, vai zivīm, piemēram, ja. Tā kā, nu, te mūsu tiesību akti maksimāli tomēr saistās un balstās uz reālo situāciju, uz mūsu piemiem zinātniskiem datiem un uh, arī datiem par dzīvnieku labturību. Arī jāapzinās, ka, ja vēlamies pēc solīt tālāk par to, ko komisija ir ierosinājusi, tad katrā ziņā mums ir. Um, jāapsinās arī proporcionātātes um, principā uzlikt ierobežojumu, teiksim, jo komisija domās par marķēšanas jautājumu, protams. Un mūsu kolēģi no lauksensības senā direktorāta tagad strādā pie pētījuma, kur rezultāti būs pieejami līdz uh, šī gada beigām, par izmaksām, ko izraisītu šie marķēšanas normatīvas prasības. Balstoties mūsu ietekmes izvērtējumu, šie ietekme, šīs izmaksas un sloks uz mūsu pašu lauksaimniekiem būtu ievērojams. Tātad nozares pārstāvjiem būtu ievērojams papildus izmaksas, ja mēs ieviešu šīs papildus maķēšanas normas. Nemaz nerunājot par, eh, par aizliegumu attiecībā uz eh, pēsteču izmantošanu vai, vai eh, pēsteču izcelsmes produktu izmantošanu. Nu, Te, piemēram, te nav nekāda pamata eh, līgumos, piemēram, runāt par cienīgu labturību, jo te nav labturības jautājums, uz kāds, līdz kā es sasacīju. Un visbeidzot, klonēšanas definīcija. Ja vēlamies mainīt eh, šo definīciju, tad jums jāpaturprātā neapzinās tas, ka tas saistās ar eh, cienīgu aseksuālu reprodukciju, tātad vairošanu, pavairošanu. Tā kā te nav tā sacīt pēdējās normālā reprodukciju. Un es ir atceros, ka līdz ar to nav labprības jautājums. Un tehniskais klonēšanas definīcijas tas jautājums ir turpīgi jāpārdomā. Un, tas jā, nu, ir jābūt skaidrībai, ka tie ir gadījumā runa par aseksuālo reprodukciju pavairošanu. Nu, un vēl es jūs pārliecinātu, ka mūsu priekšlikumi runājums par, par, par tētību kontekstu, un mēs, protams, ne uz kādiem kompromisiem ar amerikāņiem to neiziesim, par to varat nešaubīties. Un, un visbeidzot, man šķiet, ka balstoties uz uh, jūsu sagatavotiem grozījumiem, kurus esam rūpīgi izanalizējuši, man šķiet, ka daudzi no šiem grozījumiem uh, tomēr uh, vedina uz to, ka mums būtu jāgatavo papildus ietekmes izvērtējums. Nu, tiešām, ja pieņemsim šos grozījumus, nu, tad uh, tam līdz nāks ievērojams sloks mūsu lauksaimniekiem, pārtiks nozarei. Uh, Tā kā tiešām šos grozījumus vajadzētu ļoti rūpīgi pāranalizēt. Nu, protams, arī jāsās atbilstošais uh, līgumu pāns kā tiesiskais pamats. Bet vēlreiz paldies priekšsētājiem, paldies arī referentiem. Paldies arī jums, uh, saka priekšsēdētājs, par jūsu nodrīgiem komentāriem. Arī par to, ka mm, iepazīstināt mūs ar tādu visai interesantu informāciju. Nu, tagad domāju, ka mēs varam arī noslēgumā vēlreiz dot vārdu Mūsu referentē arī Mojas kundze ir kundzes vārdā, un tad Zemes kundze lūdzu vārds jums. Jā, paldies priekšsētājiem. Paldies arī visiem, kas piedalījās šajā diskusijā, kas izteicās. Nu jā, tiesa, un vairāk kārt tik uzsvērts, ka Eiropieši nevēlas uh, dzīvnieku kolonēšanu. Eiropas eh, saimē pagaidām eh, regulējumu šeit nav, un tāpēc mēs ar to ir nodarbojamies. Un vairākus gadus jau eh, ar šo te jautājumu tagad tātad nodarbojamies un par regulējumu vienoties nevaram, bet tēma ir steidzama. Diskusijās ar citu situācijās mēs tiešām nezinām, nu kas tad jau pieejams Eiropas tirgū tagad. Man ir tāda nojausma, ka, nu, arī to nevarēs mainīt. Nu, kas ir tas ir tagad jau, ja tā teikt, ir. Bet kādās jābūt skaidrībai, ka mēs steidzami um, mēģinām vienoties par, par regulējumu. Un jā, es vēlētos uz striktu regulējumu no savas puses. Un tādēļ kopā ar kolēģiem jau arī ierosina arī sporta nolūkos tātad uh, aizliegt izmantot klonētas dzīvnieks, nevajadzēja būt nekādam izņēmumam. Un tāpat arī lolojam dzīvniekus uh, nevajadzētu pieļaut jeb tā sauktie companion animals, un pēc angļu valodā tātad, nu, olēm dzīvnieki, vai tātad, citiem vārdiem sakot. Nu, es piekrītu, ka pēc tā vajadzētu iekties. Bet, um, varbūt uh, tiešām kaut kur uh, preambulā to varētu iekļaut. Nevarētu pieļaut, ka nākotnē. Nu, tātad tiek klonēti šādi lolēni dzīvnieki, nu, teiksim, kādam ir, lai kāds nepazudītu savu sunīti, teiksim. Nu, lai kā. Ja jautājums par pēstašiem nav vienkārši, bet es nedomāju, ka tas ir neiespējami nodrošināt šo izsakojamību, jo šī diskusija ir turpināsies ne nu jau vairākus gadus, arī pasaules tirzniecības organizācijas līmenī, nu, pastāv tam izsakojamības sistēma, jo mēs varam uz trešajām valstīm šeit. Un šie produkti, ģenētiski modificētie produkti nāk no šām valstīm, un tur izsakošanas sistēma funkcionē. Mēs varam izsakot ģēmo, un kāpēc gan mēs nevarētu izsakot klonētiem dzīvniekiem? Nevajadzētu tātad aizrauties ar aizliegumiem visu dzīvnieku izcelsmes produktu no valstīm, kur atļaut klonēšanu, tas būtu drusciņi par trāk. Es domāju, ka restorāns vienkārši ievies izsakojamības sistēmas. Un jautājums, līdz kurai paaudzē, tad, nu, jā, tas ir pamatots jautājums. Nu, par to mums jāpadomā vēl. Un, eh, varbūt kongress varēs ierosināt arī komisiju padomāt par šo jautājumu. Es nešaubos, ka arī ministrs padomē par to tiek domāts. Nu, mums būs jānonāk pie, kom, pie kopēja mūsu lēdzienu, un es pieņemu, ka, nu, praksē eh, šajā tā vispār pacelties ar šādiem produktiem nav jāprādās uh, tirgu. Nu, lūk, ģēmo kontekstā, ja mēs par to arī runājām. Uh, it kā tātad eh, paģērošas maķēšanas eh, prasības tātad eh, pārtiks produktiem un barības produktiem, kuras vajag būt ģēmu. Bet, nu, tomēr Eiropas Savienībā mm, tirgos un veikalos produkti, kas sastāv ģēmo nav. Nu, lūk, tā kā es nešaubos, ka mums parlamentam jāuzstāja, ka to var panākt arī jautājumā par pēstačiem šādu pieeju. Lūk, tā kā, kā sacīja komisija, ministra padomu noteikti jau ir sākuši par to domāt, ko vairums šīs parlamenta arī vēlētos, tātad nešaubos, ka šajā tematā mēs panāksim kādu risinājumu. Nu, lūk, uzmanīgi ieklausījos, te pierakstīju arī jūs komentārus. Visu to pārnāšu ar uh, savu kolēģi Džuliju Moju. Mums ir vairāki mm, var, randiņi tā sacīt sarunāti. Nu, skatīsimies, kāda tad līnija ir resni turpmāk. Un, eh, un 17. jūnijā būs balsojums, ja pareizi atminos. Tātad šeit komitejā 17. jūnijā būs balsojums. Un, eh, nu, tad tā apmēram. Paldies! Thank you very much. Es paldies. Nu, es beidzot man vien jāatgādina to, ko es pats arī nu pat uzsvērā, proti, ka Balsojums uh, kopējā komitejas sanāksmē notiks 17. jūnijā, 3. pēcpusdienā. Tātad balsosim kopā ar uh, arī ziņām atbilstoši 55. pāntam. Nu, kas tad mums vēl sadaļā dažādi ir kaut kas ienācies, vai laikam nē, nu, ja ne, ar to pašu tad varam noslēgt šo kopējo sanāksmi. Paldies Sikerska kungam un visiem uh, abu komiteju locekļiem par šo notrīko diskusiju. Lielas paldies! Un tiksimies 15. jūnijā. Vislabāk!